skaidrojums. Lūdzu, esiet klusi. Par pirmo ziņojumu par Vānavas un Barijas par minimumu standartiem noziegumos cietošo personu tiesību atbalstu un aizsardzības jomā. Rode. Paldies! Noziedzība pārvar robežas arvien vairāk Noziedzniekiem nav robežu, un tāpēc arī tiesību sargāšanas orgāniem nevajadzētu būt robežām, lai aizsargātu mūsu no eh, pilsoņus. Un ja jūs esat nozieguma upuris, tad, protams, šīm tiesībām ir jābūt visur. Kā upurim jums ir jābūt tiesībām uz juridisko palīdzību, tulkojumu un citām. Daļēji tas tā pastāv, taču mēs virzamies virzienā uz drošāku Eiropu un sadarbība ir nepieciešama. Paldies! Paldies! Zaniki kundze. Paldies! Ļoti bieži noziegumu upuri Eiropas Savienībā pat nepaziņo par noziegumiem, jo viņiem nav ticības institūcijām. Šis teksts varētu palīdzēt upuriem saņemt vienādu palīdzību visās Eiropas Savienības dalību valstīs, sevišķi, ja mēs runājam par tiem upuriem, jeb cietušajiem, kam varētu būt tālākas problēmas krimināla procedūras ietvaros, ir svarīgi, ka mēs atzīstam cietušā statusu ne tikai tajos gadījumos, kad viņi ir paši cietuši, bet arī ģimenes locekļi, kas varētu ciest nozieguma rezultātā. Paldies! Matsonī neredzu. Nākošais runātais Rossi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ļoti atbalstu šo ziņojumu. Pirms dažiem gadiem strādāja Piedmontā kā reģionālais padomnieks un strādāja tur pie likuma, kas centās sniegt pakalpojums tiem, kas ir cietuši noziegumos. Savienībai un dalību valstī ir jāatzīst šo cilvēku tiesības uz aizsardzību un palīdzību. Sevišķi runājot par psiholoģisko palīdzību, tā tad arī vēlāk, krimināla procedūras laikā, lai viņi varētu atsākt normālu dzīvi. Attieksme ir jābūt vienādai, un arī palīdzībai un kompensācijai ir jābūt vienādai visur. Mums nopietni jāskatās arī uz mazgadīgajiem, cilvēkiem, kas ir cietuši no seksuāliem noziegumiem vai arī nopietnus, nopietnu miesas bojājumu gadījumos. Paldies! Karāca Bild. Paldies! Esmu ļoti priecīgs, ka esmu, priecīgi, ka esam pieņēmuši šo ziņojumu un ļoti atbilstu referenti. No šīs situācijas cilvēki, sievietes, kas ir cietušas no vardarbības ģimenē, arī terorisma cietušie upuri, iegūs tiesības, kas būs vienādas, neskatoties uz to, kurā dalība valstī tas ir noticis un viņu pilsoniskās piedarība. Mēs esam noteikuši skaidrus standartus, lai cietušie uh, saņemtu nepieciešamo nediskriminēto palīdzību īpaši gribu uzsvērt bērnu jautājumu un cilvēku ar īpašām vajadzībām. Ir nepieciešama individuāla viņu cietušās statusa atbilstība. Mums ir apsolīta Eiropa, kur pilsoņiem būs vienādas tiesības, un domāju, ka šis ziņojums vedīs šai virzienā. Strādāšu pie tā, lai tas tik realizēts. Paldies! Repokungs. Priekšsēdētāji kungs, cilvēku brīva kustība ir pamatiesība Eiropas Savienībā, un tas nozīmē, ka pilsoņi var ceļot Eiropas Savienībā, strādāt, izglītoties, meklēt labāku dzīves līmeni. Tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un ir nepieciešams vienāda attieksme pret šiem cilvēkiem arī gadījumā, ja viņi ir cietušie. Piemēram, viņiem ir jābūt vienādai atbalstam, vienādām tiesībām noziegumu gadījumā, kuros viņi ir cietuši. Runa nav tikai par minimumu standartiem, runa ir par to, ka cietušie ir vienādās stāvoklī arī no aizsardzības viedokļa, kas varētu dot mūsu pilsoņiem lielāku pašapziņu, un domāju, ka tas cels pilsoņu pašapziņu visās dalību valstīs, tāpēc atbalstu komisijas direktīvu šajā virzienā. Paldies Repokungam! Jozefs Vaidenholcers. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Te mēs skatāmies tās, ko mēs piedzīvojam, ir ļoti liela skepse par Eiropas Savienības kompetenci. Šeit piedāvātā direktīva par minimaliem standartiem. Nu, katrā ziņā šeit skaidri tas pierāda, ka šādi lēmumi neatbilst realitātei. Tas skaidri vēlreiz parāda, cik reāla šā ir lēmuma pieņemšanas kompetence. Tātad pirmkārt mēs runājam par to, ka visām kom, mm, pilsoņiem Eiropas Savienībā jānodrošina vienāds tiesību kopums. Tas ir ļoti svarīgi un īpaši, lai nodrošinātu upuru un cietušu aizsardzību. Jo krimināla noziegumos cietušie, viņiem jānodrošina nepieciešama aizsardzība un profesionāla palīdzība. Un nedrīkst uh, ierobežot vienkārši to iespējamo profesionālo palīdzību valsts robežās. Ir jāpalīdz cilvēkiem nelaimē, un tas, manuprāt, šobrīd ir tāds nozīmīgs sasniegums. Paldies! Pastēlo lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ja jau kāds kļūst par noziegumu upuri, tas, protams, ir grausmīga pieredze un tālāka komunikācija ar iestādēm bieži vien tas ir ar vēl otrais traumatizējoša pieredze. Un īpaši, ja šāda noziegums ir piedzīvots kaut kur ārvalstīs. Tieši tāpēc mums jānosaka arī cietušo personu minimāla aizsardzības standarti un to iepiemērošana visā Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu nepieciešamo palīdzību bez maksas. Un arī paļāvību, ka tas viss notiek konfidenciāli. Tātad ir jāņem vērā, arī nodrošinot arī te, um, cilvēku situāciju, neskatoties uz viņu, piemēram, dzimumu, seksuālu orientāciju vai citām uh, kritērijiem. Kādā ziņā mēs šeit vēlamies nodrošināt, ka policijas un tieslietu sistēmas Eiropas Savienībā ievēro visus šos noteikumus. Paldies! Tālāk vārds Janukudakis kundzei. Paldies! Šis ziņojums nodrošinās to, ka personas, kas kļūšas par noziegumu upuru, saņems nepieciešamu palīdzību visā Eiropā. Ja mēs nodrošinām arī cietušām personām visu nepieciešamo praktisko un arī emocionālo atbalstu. Līdz šim, diemžēl, tas tā nevienmēr bijis. Ir bijuši sarežģījumi arī saņemt šādu palīdzību un kompensācijas. Šie minimālie standarti tagad vienkāršos procedūru un ļaus ciešām personām arī daudz labāk saņemt palīdzību un nodrošināt piekļuvu tieslietu sistēmai. Vienu vārdu sakot, tā būs efektīvāka tiesība aizsardzība. Tas ir ļoti tāds labs, līdzsvarots risinājums, un tas jāatzīst rēģē uz situāciju, kas skar ļoti daudz cilvēkus visās dalībvalstīs. Paldies! Tālāk Čāls Tanoks. Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstu nu, šādu minimālo standartu noteikšanu cietušām personām, kas cietuši no mm, nociedzības. Īpaši, piemēram, jūs dodaties uz policiju un jūs varat iesniegt arī šeit eh, iesniegumu savā dzimtajā valodā. Tas ļoti svarīgi, lai arī definīcija iekļaut arī plašāku ģimenes uh, loku, piemēram, ja persona ir kā es bojā terorismu uzbrukumā. Uh, Tas ir nepieciešams, lai arī ģimenes varētu izteikties, piemēram, tiesā, pat ja viņas arī nav piedalījušās šajā, nav bijušas klāt šajā nosacījuma brīdī. Arī viņi tomēr arī liecības tiktu ņemt vērā. Un tieši tāpēc ir šeit nodrošināts tiesības, minimālie standarti arī bērniem, un līdz ar to es domāju, ka te ir jānodrošina arī tiesības, ka bērns varam ar intervēt vai uzklausīt, izmantojot video iekārts, nevis viņam piespiežot ierasties tiesā. Un līdz ar to tas arī nozīmēs, ka bērni galvenie varbūt ieguvēja tieši no šīm jaunām normām. Paldies Tanokungam. Tālāk vārds Gerlings kundzei. Paldies priekšsādātāji. Es uzskatu, ka ir jānodrošina, lai cietušās personas tiešām nodrošinātu mēs viņiem nepieciešamo tiesību aizsardzību minimālo standārtu. Ir jāpanāk tāda ciešā koordinācijas starp dalībvalstīm, un tieši tādēļ šī paketes daļa manuprāt, tiešām palīdzēs arī uzlabot likumdošanu šajā jomā un nodrošināt, ka cietušām personām tiek nodrošināta viņu tiesību īstenošana. Man ir tiešām prieks, ka man bija iespēja šeit arī aizstāvēt bērnu tiesību aizsardzības sadaļu, ko arī jau atbalstīja arī Kerkopkungs. Un mūsuprāt, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cietušo personu tiesības tiktu skaidri nodefinētas un noteikti šeit direktīvā. Tomēr ir arī vilšanās Īpaši šorīt, uzklausot debats, kur mēs runājam par Eiropas vērtībām, mums ir jāspēj nodrošināt arī šādu Eiropas līmeņa direktīva, tad, protams, būs arī atsevišķas dalībvalstis, kuras piešķirs šādas arī tiesības bez šāda ne, m, Eiropas līmeņa uzspie, eh, uzspiešanas. Paldies! Tālāk Makovei kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es atbalstīju šo priekšlikumu. Tā rezultātā tiks stiprināts cietušo personu tiesības Eiropas Savienībā. Gal galā mēs tādu nosakam arī minimālos standartus procedūrām, kā nosakām atbalstu sniegšanu cietušām personām. Neatkarīgi no viņu nacionālās piedarības vai nozieguma izdarīšanas vietas. Šī līdz ar to ir pirmā iespēja ka mēs vienotā veidā visā Eiropas Savienībā nodrošinām cietušo personu aizsardzības. Arī paklašinot šo definīciju, ļaujot to arī sak, saprast, kā, piemēram, cietušais un viņa tuvākā ģimene. Līdz ar to tas arī kāpina Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas Savienībā un tieslietu sistēmā. Es aicinātu dalībvalstis veidot ciešāku sadarbību un koordināciju, lai arī sniegtu atbalstu cietušām personām. Paldies! Paldies Makavei kundzei. Tālāk vārds Nikolsona kungam. Paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi. Es atbalstu direktīvas pieņemšanu un uzskatu, ka tās rezultātā mēs esam panākuši labu likumdošanas aktu. Paldies referentei. Ziemeļīrijā desmitiem gadu mēs esam dzīvojuši vardarbības kaisotnē. Terorisms mūs ir visu laiku apskāvuši, uh, iekļāvuši, un līdz to tas ir tieši ietekmēs arī mūsu ģimenes. Un mēs zinām, kāds šīs seks ir, un to nekad neaizmirsīsim. Tieši tāpēc man ir prieks par to, ka šajā ziņojumā līdz ar šo mēs tātad skaidri nosakām, ka runa nav tikai par cietušo personu, bet par visu ģimeni, un ka arī ģimenei pienākuši tāds atbalsts. Un tieši tāpēc es tagad vēl runāšu par šiem trim gadiem, kas notiek direktīvas transponēšanai. Es aicinu dalībvalstu iespējami konstruktīvi to arī pārcelt nacionāla likumdošanā, un īpaši, ja mēs vēlamies panākt, ka, lūk, tagad visbeidzot Eiropā ir skaidri definēts, kas ir cietusī persona, un es esmu priecīgs par to, jo Ziemeļīrijā mums to visu laiku neizdevās izdarīt. Paldies! Antonēs Kūkuns tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Notrošināt ciešo personu aizsardzību ir viens no svarīgākiem uzdevumiem. Un līdz šim šī sistēma tieslietu īsti nedarbojās un Eiropas līmenī. Un tātad mēs tagad norādām, ka 27 dalībvalsts ir gatavs ciešāk sadarboties un nodrošināt šādu nepieciešamu līmeņu atbalstu ciešām personām. Nav pieņemam tas, ka turpinās dažāds atbalsta līmenis dažās atšķirīgās dalībvalstīs. Jo līdz ar to mēs samazinām iedzīvotāju uzticēšanos. Ir jāpanāk tas, ka procesā iesaistītām pusēm ir nodrošināta šāda uzticēšanās katras dalībvalsts tiesību sistēmai, un tāpēc ir svarīgi šīs visas normas ļoti precīzi ievērot. Esmu iepriecināta par šo jauno ziņojumu, un esmu pārliecināta, ka līdz ar to mēs tā daudz labāk nodrošināsim tiešo personu aizsardzību visā Eiropā. Nodrošinot minimālo standartu ievērošanu visā Eiropā. Paldies! Anan kungs. Viens saklis, kas darbojās uz sava roku, ir, protams, noziedznieks, taču milzīgas noziedznieku bankas, kas kontrolē valstis, protams, var pakļaut likumu savām interesēm un reti nonāk cietumā centrālais baņķieris bieži vien tur nenonāk. Šantāžists parasti tiek nosodīts, taču nodokļu ievācēji ir grūti iesēdināt tiesā. Bērnu nozadzējs nonāk, bērnu nolaupītājs nonāk cietumā, bet ministrs, kas mūs tur apspiestībā, aiziet ar lielu, pens, ar lielu pensiju, pelnītie atpūtā. Un cilvēces vēsture šo sistēmu uztur. Taču tagad Eiropas līmenī mēs varētu it kā izbeigt no šīm sabiedriskās domas uh, uh kalpības. 20. Uh, gada dienā, kad mana valsts izbēga no MR mehānisma, es domāju, ka mēs varam paņemt ro rokās visu šo mehānismu un atgriezties arī pie izaugsmas. Paldies! Tas, man liekas, nebija par tēmu, <laughs> par ziņojumu, Hanan kungs. Kamal kungs. Paldies, viceprezident kungs. Es domāju, ka šis ir no tiem jautājumiem par noziegumos cietušajiem, kur mēs visi jūtamies kopā. Mēs jūtam līdzjūtību šiem cietušajiem, un arī pasākumu, kas tiek paredzēta šajā ziņojumā, kur tiek runāts par to, ka cilvēkiem ir šīs tiesības arī citās valstīs. Mums jāskatās uz šiem jautājumiem, taču tai pašā laikā domāju, ka jāuzmanās. Ir ļoti viegli harmonizēt visu, ja mēs par kaut ko varam vienoties. Ir ļoti viegli harmonizēt to, tāpēc, ka mēs visi jūtam līdz cietušajiem. Mēs visi jūtam līdz bērniem, kas ir cietuši, taču mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs nenostājamies nepareizā situācijā, ka mēs harmonizēsim visas tiesības. Mēs sākumā vienmēr ticam šādai harmonizācijai, taču ejot šajā virzienā, kur mēs nonāksim, ļoti iespējams mēs ierobežosim dalību valstu tiesības. Paldies Kamala kungam! Nākošais ziņojums Galēja kunga ziņojums pasākumu zīvi krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju. Klausamies. Jakolīno kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Četras tēmas, ko mēs apskatījām šodien, rāda, ka Eiropas parlaments vēlas nopietni iesaistīties zivsaimniecības sektorā, sevišķi tajās valstīs un vietās, kur ir grūtības. Es balsoju par. Jo ir svarīgi, ka mēs reģionalizējam savu pieeju, nevis mēģinām uztiept visiem vienu. Mums ir jā palielina iespējas, mums jāmodernizē flotes, mums jāpanāk situācija, kurā mēs varam padarīt efektīvāku visu sektoru, kur dabas ilgtspēja tiek uzturēta un tai pašā laikā tiek saglabāta arī ekonomiskā darbība. Un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies Jakalīno kungam Tanaka kungs. Es pilnībā atbalstu pasākums pret tām valstīm, kas pieļauj neilgtspējīgu zveju. Tas atbilst manas partijas vidas politikai, lai stiprinātu ilgtspēju visā pārtikas ķēdē. Politiskā doma lielā mērā var tikt saistīta ar dažādiem disputiem par šiem jautājumiem, sevišķi runājot par makrelēm. Mēs esam pārdefinējuši šo jēdzienu pēdējā laikā runājot par zivēm, un, protams, ir jautājums par to, ko drīkst zvejot un ko nedrīkst zvejot šajā situācijā. Es arī piekrītu pienākumam novērtēt arī sociālos, ekonomiskos un tirdzniecības aspektus, lai būtu proporcionāli samēroti ilgtspēja ar mūsu Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām. Tālāk kungam paldies, Galinkundze. Paldies, priekšsēdētājkungs. Laikā, kad mēs reformējam kopīgo zvejas saimniecības politiku un mēģinām šo sektoru padarīt ilgtspējīgu, ir ārkārtīgi svarīgi runāt arī par importu un vienādiem nosacījumiem. Es atbalstu šo priekšlikumu, jo mēs varam spērt soļus pret tām valstīm, kas zvejo neilgtspējīgā veidā atbalstu arī to tekstā, kur mēs varam uzlikt kvantitatīvus ierobežojumus šīm valstīm. Taču gribu īpaši uzsvērt, kāpēc es tiešām atbalstu šo ziņojumu. Ir laiks komisijai realizēt parlamenta gribu. Viņiem ir jāapzinās komisijā, ko parlaments domā un jānodrošina, uh, tas, lai mēs būtu atbilstīgi savām starptautiskajām saistībām, nevis pretējo. Domāju, ka referents ir ļoti nopietni strādājis šai virzienā. Paldies, Gerlinga kundzei! Džims Higgins. Paldies! Es arī atbalstu šo ziņojumu Mums jānodrošina sadarbības starp Eiropas Savienības valstīm, lai izveidot ilgspējīgu zvejas sistēmu, kas gan ierobežo zveju, gan nodrošina zvejniecības turpināšanos. Un mums ir jāvar spērt soļus, jeb uzlikt sankcijas pret tām valstīm, kas pārāk daudz zvejo un kas neievēro esošās normas. Mēs kā parlaments, un mēs to bieži esam atkārtojuši, Mēs sūtam komisijai skaidru signālu, ka vairs nepieņemam esošo sistēmu, kas ļauj šīm valstīm turpināt neilgspējīgu zveju. Pretējā gadījumā mūsu zvejnieki zaudē mūsu importam, runājot par visām sugām no šīm valstīm, ir jāatbalsta šis prakse. Paldies! Pēters Jārs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Jā, pirmāts uzmetienā tas viss šķiet pamatoti un loģiski domāt, lai jau varam principu, ka nozīmēm tikai to, cik arī zīvkrāmi atjaunojas. Bet, nu, diemžēl cilvēki nevienmēr rīkojas saprātīgi un neuzņems arī šo atbildību, un reizēm liekas, ka, protams, viņi ļoti labprāt nogrūš atbildības kādiem citiem. Tādēļ mēs savukārt domājam par atbildības deleģēšanu. Pirmkārt, uzņemamies atbildību par zivju nozvejas apjomiem, kvotām un pārzīvju krājumu saglabāšanu. Un tas ir iespējams tikai tad, ja, protams, mēs arī aktīvi runājam ar visām valstīm, kur šos principus neievēro. Tāpēc arī esmu ļoti pateicīgs referentam par šo ziņojumu. Es arī, protams, balsoju par. Un aicinātu arī tad tiešām komisiju izstrādāt pasākums, lai arī tālāk tad risināt sarunas ar šādām valstīm un spaustu spēcīgu signālu, ka ir jāpanāk ilgtsveigas zvejas veids. Nav runa tikai par zivīm, bet gan par vispār nākotnes paudzēm visā pasaulē. Paldies! Paldies Jārakungam un tālāk Basesko kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu jo Eiropas Savienības centieni atbalstīt ilgtspējīgu zvejniecību līdz šim nav bijuši pietiekami, jo tie nav bijuši pietiekami labi koordinēti. Mums ir jāaicina trešās valstis sekot mūsu piemēram, lai zveja visā pasaulē būtu ilgtspējīga. Pārmērīga zivju resursu eksploatācija var ārkārtīgi negatīvi ietekmēt globālo akvakultūru. Ir daudzas valstis, kas neilgspējīgi eksploatē zīvju resursus un tādējādi negatīvi ietekmē jūras vidi. Komerciāla barjeru izveidošana pret šādām valstīm varētu būt viena no Eiropas Savienības rīcībām, uh, kas aicinās šīs valsts un motivēs tās atbildīgāk izturēties pret zīvi resursiem. Taču pirms šo sankciju ieviešanas ir jāizvērtē ekonomiskā un vidas ietekme šādiem te, šādām te sankcijām. Lielas paldies! Pāriem pie nākamā ziņojuma. Stevenson kunga ziņojums - zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija. Tanaka kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs kopā ar savu grupu balsoja par šo ziņojumu, kas reformē kopējas jūsamniecības politiku un it īpaši tirgus kopīgo organizāciju. Pirmkārt, tiks samazināti zivju izmeši un ražotāju organizācijām būtu jāatbalsta šādu pieeju, vien mazāk būtu jā, neliederīgi jāizmet šīs te zivs. Bez tam otra ļoti svarīga joma ir darba vietu radīšana piekrastē, tāpat arī piedāvāt uh, vidējā līmeņa izglītību dažādiem cilvēkiem, jauniešiem, kas dzīvo šajās te piekrastes zonās. Mums ir nepieciešams nodrošināt šiem cilvēkiem cilvēku cienīgu dzīves līmeni. Un vēl šajā ziņojumā runa par to, ka patērētājiem jāsaņem skaidra informācija par zivsaimniecības produktu izcelsmi. Tiek ierosināts ieviest ekomarķējumu ilgspējīgas zvejas produktiem. Lielas paldies! Mērfī kungs lūdzu nākamais runātājs. Paldies! Priekšsēdētājs balsoja pret šo priekšlikumu. Kopējā tirgus organizācija tika izveidota 70. gados ar galveno mērķi ieviest stabilitāti un nodrošināt pienācīgus ieņēmumus zvejniekiem. Šie mērķi nekad netika sasniegti. Notika kaut kas pavisam savādāks. Uh, Eh, lomi aizvien samazinājās un viss šis sektors eh, eh, ir grims nabadzībā. Mēs bijām savulaik par nododamām kvotām. Tas bija ļoti liberāls priekšlikums, kas noved pie dabas resursu noplicināšanas. Mazie un vidējie zvejnieki joprojām ieņem aizvien vājākas pozīcijas attiecībā pret lielākām uh, zvejas organizācijām. Šie strādnieki, šie mazie zvejnieki, zvejnieki savulaik bija zivsaimniecības politikas centrā, taču šobrīd viņi ir nobīdīti malā. Demokrātiska sistēma varētu nodrošināt viņus ar taisnīgākiem ienākumiem šajā sektorā un varētu mudināt viņus ilgspējīgāk izmantot šos svarīgos jūras resursus. Paldies, Gerlings kundze, nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! ziņojums ir pirmais no trim normatīviem aktiem, ko piedāvā komisija, lai reformētu kopējo zivsamniecības politiku. Mēs mēģinam radīt tirgus stimulus ilgspējīgai praksei un sasniegt pilnu potenciālu Eiropas produktiem šajā tirgu. Protams, ļoti svarīgi ir veicināt ilgspējību zivsamniecības sektorā, taču mums jāatbalsta arī zvejnieki Ražotāju organizācijas lomu nedrīkst novērtēt pārāk zemu. Es esmu priecīga, ka šeit ir minēti ļoti skaidri mērķi, lai zvejniekiem būtu arī iespēja iegūt peļņu taču lai zilsaimniecība nebūtu tāda, kas tikai aplaupa dabu. Es esmu priecīga par to, ka piezvejas izvairīšanās ir viens no mērķiem. Mēs nevēlamies izkropļot tirgu, bet vēlamies būt saudzīgāki pret dabu. Un visbeidzot, esmu priecīga atbalstīt Stevensona kunga grozījumu, kurā viņš aicina ieviest visā Eiropas Savienībā eko marķējumu ilgspējīgai zvejai. Esmu priecīga par šo priekšlikumu. Es ceru, ka jaunā zivsaimniecības politika kalpos tiem mērķiem, kurus mēs sev esam izvirzījuši. Paldies! Nākamais runātājs Džims Higgins. Paldies, priekšsādātāji! Es priecājos par Stevensona kungu ziņojumu. Tas ir lielisks ir iesniegti daudzi grozījumi, un mēs panācām vienošanos. Īpaši priecīgs esmu par to, kāda loma 6. līdz 31. pantam ir piedāvāta ražotāju organizācijām. Esmu priecīgs, ka 32. un 34. punktā ir runa par mārketingu. Ja runājam par uh, tirgus stabilizāciju, tad komisija beidzot atzīst to, cik ļoti svārstīgas ir cenas šajā sektorā. Beidzot ir tapis zivju saraksts, kurus var uh, pasterizēt, saldēt, uh, sālīt un tā tālāk līdz tam laikam, kad tās nonāk tirgu. Minimālie standarti patērētāja informācijai arī 42. līdz 48. pantā ir ļoti labs jaunums. Informācija patērētājiem ir pats svarīgākais, lai varētu veikt izvēli. Un visbeidzot, uh, 49. pantā arī ļoti svarīgi e, jauni punkti par tirgus darbības organizāciju. Lielas paldies Higgins kungam. Un visbeidzot, Bazesku kundze. Paldies! E, es balsoju par šo ziņojumu, jo komisijai ir nepieciešama labāka prognozēt spēja attiecībā uz ražotājiem. Zivsēmniecības tirgu un attiecīgā politika ir ļoti svarīga. Produktu pārzināmība ir ārkārtīgi svarīga Eiropas patērētājiem. Eko marķējums zivsaimniecības produktiem piedāvā iespēju saņemt skaidru informāciju par šo produktu draudzīgumu un ilgspējību. Tieši tāpēc ir nepieciešams nodrošināt pilnīgu saskaņotību starp zivsaimniecības kopējo politiku un arī tirzniecības politiku. Importētie produkti, kas ienāk Eiropas Savienības tirgu, arī tiem ir jānodrošina atbilstība tiem pašiem tirzniecības uh, standartiem, kurus jāizpild arī Eiropas ražotājiem. Paldies! Un tagad nākošais ir Elmārs uh, Brokazi, Elmāra Brokaziņojums uh, un par kopējo arī un drošības politiku. Un pirmais runātājs ir Tenoks no ECR grupas par šo ziņojumu. ECR pieņem uh, šo realitāti par uh, drošības un ārējo politiku, bet tomēr tā, uh, tam ir jābūt kā vienprātības jautājumam padomē. Mēs, protams, negribam graut dalību valsts suverenitāti šajā jomā. Tāpēc man grupa atturējās un nevarēja atbalstīt visus broka uh, ziņojuma uh, jautājumus. Ir nepieciešama konstruktīva sadarbība ar ārējo lietu pārstāvi. Un neskatoties uz milzīgo krīzi Eiropas Savienībā, uh, Eirozonā un tā tālāk, Eiropas Savienība tomēr darbojas, un tas ir jāatzīst. Drošības politikai ir jāpie, jāpierāda savu pievienotā vērtība. Visiem pilsoņiem ir jāpierāda, ka valsts arī tāda kā manēja apvienotā karalista, kuras ir būtisks starptautisks spēlētājs, var uh, saskatīt, ka to uh, nacionālās intereses ir uh, aizsargātas, izmantojot šo ārējās darbības dienestu. Uh, ECR grupa arī atzīst uh, Taivānas jautājumu minēšanu šajā ziņojumā un Taivānas apņēmību nodrošināt mieru un drošību Āzijas reģionā, un šo saistību vēl vairāk stiprina uh, Ķīnas, uh, Dienvidķīnas jūras miera iniciatīva, lai atrisinātu ļoti ilgušo uh, strīdu starp uh, Taivānu, Japānu un uh, Ķīnu par uh, vairākām salām. Spriedze, kas pieaugas pēdējā laikā, ir eskalējusies, un Ķīna, man šķiet, vakar nosūtīja uh, patruļus uh, kuģus pie šīm salām, un bija konflikts ar uh, Japānas valdību. Tāpat arī saistībā ar Antarktikas līgumu uh, šis jautājums ir jārisina, un mana grupas sniedz pilnīgi atbalstu. Liels paldies, Tana kungs, un tagad vārds Norikai Nikolai kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu. Tas ir Rīgāts ziņojums, eh, secinājums par eh, pašreizējo situāciju. Un šim dokumentam ir jaunas vīzītas, eh, turpina darbu tai pašā klasiskā Eiropas Savienības gaitā, nekādi jauni uh, jaunēm te nav, taču man ir svarīgi, ka attiecībā uz Eiropas drošības politiku Referents ir skāris ļoti svarīgus tēmatus ne tikai kopīgai politikai, bet arī Eiropas Savienības redzamībai, atpazīstamībai ārpus tās robežām. Es runāju par Eiropas Savienības ārējās darbības dienas kapacitātes. Uh, palielināšanu. Šis dienas darbojas konfliktu novēršanai. Es domāju, ka e, šeit ir būtiski piešķirt pietiekoši lielu budžetu. Otrkārt, es gribu runāt e, par e, ieroču tirniecību. Man šķiet, ka no nu, tā turpmāk būtu jāizvērās. Paldies! Statlēr kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es balsoju pret ziņojumu un pastāstīšu kādēļ. Ja mēs runājam par minoritātēm, Par to ir runāts ziņojumā, bet īstenībā vairāk tiek runāts par kopīgās ārpolitikas militarizāciju, par inventarizāciju un eh, pieminēts arī NATO. Man kā austrietim tas galīgi nav saprotams. Kas eh, runājums par eh, Turcijas stratēģiju? Arī tā man šķiet aplama. Un uh, tiek runāts par nākamo sarunu nodaļu atvēršanu. Uh, Tas, ka Lībija uh, ir ciesta neveiksme, ir skaidrs, uh, it sevišķi pēc uh, uzbrukumiem Bengāzī. Politika ir izgāzusies un arī Sīrijas politika ir nepareiza. Mēs mēģinām veikt spiedienu uz Ķīnu, uz Krieviju, atkal notiek intervence un visu to mēs darām, lai varētu paši aizstāvēt savus intereses. Un ir taču eh, šie cilvēki, eh, nemiernieki, kas eh, runā dienvidu arābu dialektos, un neviens tajos nerunā paldies, un tagad Sergio Koferati. Grazie, Presidente. Ho votato a favore della relazione di... Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par Elmāra Broka ziņojumu. Taču arī es vēlos paust to faktu, ka Eiropas Savienības ārlietu politika piedzīvo lielu spiedienu un tiek ierobežota. Mans īpašās bāžas ir saistīts ar ieroču tirsniecību. Mēs iestājāmies par, par ieroču neizplatīšanu un atbruņošanos, taču mums nav pietiekoši daudz kontrols pilnvaru attiecībā uz ieroču eksportā. Tad mūsu vārdi uh, vārdiem nesako darbi, vai mūsu darbi bieži vien ir tiem tiešā pretstatā. Konfliktu novēršana ir vēl viena bažu joma. Miera izveidi paraudzīsimies, kas notiek vidusjūras basēnu valstīs, tas, ko mēs saucam par arā pavasari, bet mums neizdevās, tā sakot, iekāpt šai pašā vilcienā un ātri reaģēt. Un, uh, Tagad eh, eh, attīstība šajā reģionā ir kļuvusi par dramatisku tūkstošiem cilvēku. Mēs ceram, ka tuvākajā laikā situācija uzlabosies. Paldies, konferātī kungs, turpina priekšstādātājs nākošais runātājs ir Januš Zemka. Paldies! Pēc Lisabonas līguma pieņemšanas Mūsu kopējās ārpolitikas un drošības politikas nostājai bija jābūt acīmredzamākai un drošākai, bet man šķiet, ka šis progress ir bijis pārāk lēns. Ir bijuši labi nodomi, taču tie nav īstenojušies, diemžēl. Šo pilnvaru trūkums izpaužas ar to, eh, ka Uh, kaujinieku grupas Eiropā aktīvi uzdarbojas. Uh, mūsu kopīgie spēki uzraudzībai netika, uh, netiek izmantoti, tie nav reāli īstenojušies. Jābūt lielākai sadarbībai militārā jomā. Mums ir jāplāno savu darbību plašākā mērogā, jāplāno militārās misijas un operācijas kopīgiem spēkiem. Mums jāapvieno militārā darbība un jāsadarbojas plašāk arī eh, militārās rūpniecības jomā. Aicinātu Eiropas komisiju spērt izšķirīgāku soļu šai eh, jomā. Paldies! Adams Bīlens lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es atturējos balsojot par šo ziņojumu ziņojumā ir uzskaitīti vairāki argumenti, piemēram, labāka kopējās ārpolitikas un drošības politikas eh, finansējuma izmantošana. Tur ir runa par pamatojumu. Protams, mēs atbalstām mūsu attiecības ar Maskavu un eh, stratēģiskās partnerības nozīmi attiecībām ar Krieviju. Mēs, protams, vēlamies stipras attiecības ar Taivānu, taču te ir paredzēts palielināt Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta lomu. Un te mums vēl ar vienu ir darīšana ar pārāk eh, nelielu polijas pārstāvju pārstāvniecībā ārējās darbības dienestā. Un tāpēc es nevaru piekrist šīm ziņām. Paldies! Paldies! Paldies! Tagad Kozlovska kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo, manuprāt, dokuments ir sagatavots pietiekami ambiciozi un tajā ir nolasām laba stratēģija. Manuprāt, kaimiņa attiecība politika ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem ārpolitikas jomā. Mm man gandarījumu sagādā tas, ka šeit ir pietiekami daudz uzsvērta arī sadarbība ar Austrum Eiropas, ar Austrum partnerattiecību valstīm, bet esmu nedaudz nobažījies par to, kas notiek pie mūsu dienvidu robežām. Ir jāparūpējas, lai austrumu dimensija joprojām uh, paliktu kā vienu no mūsu galvenajām darbības jomām. Protams, arī ir nepieciešams papildus finansējums, lai uh, varētu labāk novērot uh, vēlēšanas Ukrainā. Tas patiešām būs no svara. Paldies Kazlauska kungam. Tagad uh, uzstāsies Andres Gržības lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kā citi kolēģi. Uh, Es arī balsoju par ziņojumu, ko ir sastādījis Elmārs Broks. Protams, pateicoties uh, Lisabonas līgumam, mums ir radušās jaunas pilnvaras bet jāņem vērā arī pēdējā laika notikumi. Ekonomiskā krīze bieži vien uh, ir vainājusi mūsu labo apņemšanos un mērķus. Un mūsu politiku vairs nav iespējams veikt tik efektīvi un ātri, kā mēs to bijām iecerējuši. Domāju, ka mēs nepietiekam daudz uzmanības pievēršam uh, Uh, ārpolitikas uh, veidošanai un stratēģijas nospraušanai nākotnē. Kas notiek Ukrainā, kas notiek Gruzijā, īstenībā uh, tie ir visai karsti reģioni, tur pastāv konfliktu risks. Līdz ar to mēs nevaram runāt par stabilu situāciju, tādēļ uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir aktīvāk jāiesaistās sadarbībā ar mūsu tiešajām kaimiņu valstīm un jāpievērš vairāk uzmanības šiem reģioniem. Paldies! Tagad došu vārdu Elenē Besēsku lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es balsoju par uh, Broka kunga ziņojumu, jo pret uh, globālajiem izaicinājumiem ir jācīnās integrētā veidā un Eiropas Savienībai ir jāuzstājas vienbalsīgi uz starptautiskās skatūs. Protams, vēl joprojām pastāv daudz trūkumu, ja runājam par kopīgo ārlietu un drošības politiku. Ir jāuzlabo uh, koordinācija starp uh, Eiropas uh, Savienības dalību valstīm uh, un uh, ārlietu dienestu. Tikai tādā veidā panāksim nepieciešamo sinerģiju un varēsim veiksmīgāk darboties ārpolitikas jomā. Eiropas kaimiņa attiecība politika arī ir jāspēcina un austrumu dimensijai ir jābūt vienai no galvenajām uh, vienam no galvenajiem mehānismiem, lai varētu veicināt Eiropas Savienības vērtību iesakņošanos arī citās vietās. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad uh, uzstāsies tie deputāti, kas vēlēsies paskaidrot savu balsojumu par Haglunda ziņojumu zivsainīcības resursu saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu. Tagad uzstāsies Čārls Tanaks, lūdzu. Priekšsēdētāji, kopš 2002. gada komisijai saskaņā ar padomis regulu ir jāziņo par resursu saglabāšanu un ilgspējīgu izmantošanu un arī par to, eh, kādi eh, ziv, eh, zvejniecības ierobežojumi pastāv kopš 2011. gada. Dalību valstu centieni atjaunot resursus, diemžēl, ir cietuši neveiksmi un nav arī pietiekami samazināta flotes kapacitāte. Es balsoju par šo ziņu paziņojumu, jo Haglunda kungs raksta, ka, lai eh, šos ierobežojumus varētu veiksmīgi īstenot, ir labāk jādefinē, ko nozīmē pārmērīga kapacitāte. Ir eh, jāpadomā arī par labāku reģionālo politiku un zvejniecības datu saglabāšanas mehānisms eh, ir jāizveido un jāizpilda ļoti rūpīgi. Mums ir jāparūpējas par labu leģislatīvo paketi, bet ja tā cietīs neveiksmi, tad es domāju, domāju, ka mums vajadzētu apšaubīt KZP nākotni un nepieciešamību. Varbūt to vajadzētu atstāt tikai un vienīgi dalībvalsts ziņā. Es domāju, šī ir pēdējā iespēja, lai mēs sakārtotu zivsaimniecības nozare Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Džims Hīgins, nākošais lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es balsoju par šo ziņojumu. Kaut arī Es ar vienu esmu satraucies, ka dzirdu vārdu saglabāšanu, jo mums ir tendence domāt, ka Eh, vide ir svarīgāka par eh, <clears throat> zivsaimnieku vajadzībām. Taču šai ziņojumā pavisam skaidrs, labs ieskats. Zivju resursu atjaunošana nav bijuši pietiekoši, pietiekoši liela un arī flotas samazināšana nav pietiekoši uzskatām notikusi. Ierobežojums vejo 12 jūdžu eh, zonā ir bijis efektīvs, bet varbūt labāk mērķi sasniegšanai būtu vērts šo ierobežojumu palielināt līdz 20 jūdzēm. Rodas jautājums, ka bieži vien uh, uh, vienīgais labākais risinājums ir paškontrola citādi. Pārzvei netiks atrisināt. Mums ir jāsadarbojas ar vietējām iestādēm. Uh, un jādomā, kāds būs sociāla ekonomiskās se, eh, sekas eh, un jāizveido drošāki vides, eh, vides draudzīgas pasākumi. Paldies! Tagad vārds Bazēsku kundzē. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, tāpēc, ka pašreizējā zīvju kvotu, zvejošanas kvotu sistēma ir uzrādījusi bažas dalību valstīs Un sasaimniecības nozars ir, ilgspējība ir kļuvusi sekundāra. Lai atrisinātu šīs problēmas, mums ir jādomā par zivsaimniecības politikas reģionalizāciju. Komisijai ir jāsāk izstrādāt ilgspējīgi plāni, ilgtermiņa plāni, kas ņem vērā dalībās situāciju un lai saglabātu zivsaimniecību resursus. Pār par 60% no Eiropas Savienības zivju krājumiem ir pārzvejot, nozvejot vairāk par ilgspējīgu zvejas līmeni jā, jāaizsargā arī citi zivveidi, kā piemēram delfīni Melnajā jūrā. Delfīni kļūdas pē, pēc mēdz uh, eh, tik noķert zivi tīklos. Tāpēc es aicinātu uh, iekļaut pasākumus delfīnu aizsardzībai Melnajā jūrā. Paldies! Un pēdējais ziņojums ir Salavrakus kungs, kunga ziņojums kopies zivsaimniecības politikas reformas forma de la politika común. Paldies, priekšsēdētāji. Kopējās divsamniecības politikas reforma ir nepieciešama. Mēs pārāk daudz zvejojam un praksa nav pietiekami laba. Ja mēs gribam nodrošināt jūras resursus un gribam saglabāt tos un jūras vidi un gribam, lai izdzīvo mūsu divsaimniecības sektors, jānodrošina, lai pārzvejotie zivju krājumi varētu atjaunoties. Bet Šodien uh, mēs redzējām, ka ir tāda, kas grib, lai situācija nemainās, un uh, tādā gadījumā mēs uh, nolēmtu savas jūras drošai nāvei, un tāpēc es esmu pret kopējās dzīvesaimniecības politikas reformu. Mums ir nepieciešama konsekventa, plaša reforma, kas ļautu mums jūras resursus izmantot ilgspējīgi, nevis veikt pasākums, kam nav nākotnes. Mums ir daudzgadīgais finanšu plāns ar skaidru grafiku, un mums ir nepieciešams uzlikt sankcijas pret tām valstīm, kuras neveic atbilstošas pārbaudas, neievēro noteikumus un pārsniedz savus pieļaujamās kvotas un nesniedz uzticamus datus. Ja mēs aizsargāsim zivis savās jūrās, mēs varēsim arī radīt vairāk darba vietas, bet uh, arī atkal šeit parlamentā ir deputāti, kas vēl to visu nav sapratuši. Nākošais Čārls Tanoks. Es uh, uzskatu šo reformu kā kopīgu pakotni, un es ceru, ka komisijai tagad būs stimuls tādā neobligātā veidā stiprināt pasākums uh, jūras bioloģisko resursu saglabāšanai, kas viss uh, atbilst arī manas uh, partijas ambīcijai uh, izstrādājot bioloģiskās diversitātes stratēģiju. Ceru, ka tas nodrošinās arī ekonomisko un sociālo ilgspējību kas arī atbilst mūsu vēlmei veidot atbildīgāku ekonomisko modeli, uzlabot eh, darba iegūšanas iespējas zivsēmniecības un akvakultūras nozarē un visbeidzot reģionalizāciju. Arī tas atbilst mūsu nacionālajiem mērķiem apvienotā karalistē nodrošināt eh, līdzsvarotāku ekonomiku, radot vienlīdzīgākas ekonomiskās un sociālās iespējas, kas ir labāk sadalīts starp reģioniem. Kopējā zivsaimniecības politika, kā jau es teicu, manuprāt, tā ir nepieciešama vai nu ļoti spēcīga un radikāla reforma, vai arī tā ir jāmodernizē, vai arī no tās vispār ir jāatsakās kā no Eiropas Savienības kompetences jomas. Paldies, Sanokungs. Tagad vārds eh, Džimam Higginsam. Paldies, priekšsādātāji. Esmu priecīgs, ka šis rezolūcijas priekšlikums parlamentā tika pieņemts svarīgi, lai mums būtu skaidra saskaņo stratēģija nākotnē, lai zvejnieki labāk varētu plānot savas investīcijas, labāk drošības sajūtu. Akvakultūras nozara, ja tā pareizi tiek pārvaldīta, kā sacīts priekšlikumā, varētu sniegt ieguldījumu pārtiks nodrošinājumā, vidē, nodarbinātībā un nodrošināt dinamiskas piekrastes sabiedrības. Runājot par īriju, esmu īpaši priecīgs par to, ka rezolūcija ir pauts apliecinājums, ka, konstit, ka komisija ir <clears throat> jāpārbauda, kā tiek zvejoti, kas notiek ar, piemēram, roņiem un vaļiem un eh, arī nodrošinās labāku sadarbību attiecīgās dalību valstīs, kurās ir šis sūdzības. Paldies! Paldies! Tagad vārds Bazēsku kundzei. Paldies, priekšstādātāji! Es balsoju pār šo, šo ziņojumu, jo zivsaimniecības politikas reformai Eiropā jāņem vērā eh, reālā situācija katrā dalībvalstī. Tāpēc uh, Komisijai jāizstrādā pētījumi par to, kādi ir pieejamie zivju krājumi Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešams aplēses par zivju krājumu ilgspējīgu nozveju. Jāizveido darba grafiks, kas nodrošinātu zivju resursu atjaunošanos īsā laikā. Šie pētījumi ir jāpielāgo katrai dalību valstī un jāņem vērā reālās zvejo, reālā nozvejas jauda. Kopējās esamniecības politikas reģionalizācijai jātiek labāk analizētai. Šādā veidā mēs nodrošināsim to, ka zemniecības fondi tiek izmantot efektīvā veidā. Paldies, Bazesku kundzei! Saka priekšstādātājs. Tagad dodu vārdu Kristam Deivisam. Te izteicās tautas partijas uh, locekļi no, uh, no Spānijas, no īrijas, un man šķiet, ka viņa nezina, ko viņa dara šodien. Viņa nez, ba, balsoja tā, it kā nebūtu zinām situācija, ka zivju krājumi ir pārzvejoti. Un piecu, piecu balsu vairākumu tik nobalsots par to, ka mēs nemēģināsim atjaunot mūsu zivju krājumus. Jā, mēs negribam uh, radīt grūtu situāciju zivsaimniekiem, kārtējo reizi uzliekot viņam kvotas, taču vienīgais veids, kā ļaut atālpu zivīm, ir ļaut uh, viņām mazliet dzīvot, pirms tās tiek nozvejots. Šie cilvēki ir pilnīgi plānprātīgi šādi rīkojas. Protams, mums ir nepieciešami <clears throat> eh, nepieciešams sevi resursu atjaunošana. Mums ir divi mēneši, lai pārdomātu mūsu rīcību. Paldies! E Paldies, un pēdējais runātājs manā sarakstā ir uh, Gerlings kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šis uh, ziņojums sniedz pārskatu par to, kāda ir parlamenta reakcijas komisijas priekšlikumu kopējās divsaimniecības politikas pārskatam. Domāju, ka galvenais nolūks uh, jūras resurs, ir jūras resursu saglabāšana, bet šis pašiniciatīvas ziņojums uh, ir tikai nedaudz parādījis, kādi argumenti ir sagaidām turpmākajos mēnešos. Un tagad mēs redzam šeit tādu nelielu izpausmi. Būs strīdi un argumenti, un uh, mēs uh, zinām, ka ir uh, grozījums, kurā mēs gribam noteikt, vai mēs zivu resursus saglabājam virs ilgspējīgi atjaunojamās ieguvas līmeņiem vai virs tiem. Mēs runājam par floti, par kuģiem, vai mēs gribam tos lielākus vai nē, runājam par augstāku kapacitāti, bet tāpat laikā nebūtu varbūt nedomājam par zivi krājumu atjaunošanu. Esmu apņēmības pilna strādāt pie šīs kopējās zivsaimniecības uh, reformas, lai nodrošinātu ilgspējību, bet, diemžēl, šo grozījumu dēļ man nav bijis iespējams atbalstīt šo ziņojumu. Paldies Gerlings kundzei. Tagad es varu noslēgt šo sanāksmes daļu, un mēs atsāksim darbu apmēram pēc 35 minūtēm pulksten trijos.